Herzlichen Dank, guten Morgen. Sisnieks, paldies. Labrīt, priekšādātājs kundze, komisāra kungs, padomas pārstāvji. Šajā jautājumā runa ir par to, ka 2007. gadā komisija prezentēja koncepciju ar mērķi tehnoloģiju, eh, attīstīt tehnoloģiju zem ogļu emisiju tehnoloģiju, lai to varētu ļoti ātri izmantot. Tur bija runa par ļoti konkrētiem priekšlikumiem, kas tiek ieteikti. Uh, Eiropas rūpniecības iniciatīvas, tīpaši vēja enerģijas, eh, eh, bioenerģijas eh, jomā un atomu enerģijas jomā, būtu kā tāda pētniecības apvienība, kas strādāt pie tēla attīstītu ilgspējīgus koncepcijas, lai nemitīgi aktualizētu tehnoloģijas sistēmas un ierīkotu vadības komiteju, lai attīstītu šādu tehnoloģiju. Būtiskais jautājums, kas toreiz pārāk neatbildēts, bija jautājums par finansējumu pēdējais programmā 7, 6,8 milj miljārdi tam tika paredzēti, bet, nu, eh, ir skaidrs, ka eh, ar to vien nepietiek uz ilgiem gadiem. 2009. gadā komisija savā paziņojumā par finansējumu par CO2 eh, tehnoloģijām tā to prezentēja, un tur bija runa par nepieciešamību nākamajiem desmit gadiem trīskāršot finansējumu 50 miljonu eiro bija plānots investēt. Šeit ir svarīgi, kā šī nauda tiek sadalīta, lai Eiropa varētu atvadīties no šīs eh, stiprās atkarības no dažādiem enerģijas veidiem un tiešām palielināt CO2. Eh, galīgais plāns, tur ir plānoti 6 miljārdi eiro vēja enerģijai, vien, kas līdz 2020. gadām varētu saražot vienu piekdaļu no enerģijas. Uh, Eh, solārā enerģija, saules enerģija 60 miljoni, lai varētu šīs solārās enerģijas iekārtas attīstīt. Bioenerģijas pētniecība ar 9 miljārdiem tie būtu 14% no enerģijas nepieciešamības, lai atjaunojumās enerģijas varētu integrēt un ieviest enerģijas tirgū. 2 miljārdi būtu paredzēti elektrības tīkliem, lai tie varētu strādāt pamatoties uz eh, šādiem inteliģentiem viediem principiem. CO2, tur vēl bija 13 miljārdi eiro eh, jautājām enerģijām, eh, atomenerģijām. 7 miljārdi eiro. Finansējuma priekšlikums parāds vēl arī 11 miljārdus eiro, tas saucamajā Smart City programmai, lai arī šeit varētu sniegt atbilstošas atbildes uz eh, aktuāliem jautājumiem. Komisija toreiz ieteica vai norādīja uz to, ka uh, valsts uh, un privātā sektora partnerība uh, būtu šeit veicināma, bet toreiz vēl nebija tāda precīza finansējuma sadalījuma starp abām pusēm. Pašlaik enerģijas 70% ir privāti, 30% valsts publisks, izņemot atomenerģijas pētniecību. E Eiropas Savienība to argumentē, ka šeit vajadzētu veikt būtiskas pārmaiņas. Projektos, kuros risks ir augstāks, tur uh, valsts finansējumam vajadzēja būt lielākam. Tā arī komisija teica, un lai varētu optimizēt uh, intervenču apjomu, no Eiropas Savienības uh, eh, programmam tiek, uh, tās tiek atbalstīts, ja tiek, tās sniedz skaidru pievienoto vērtību. Un ja tas ir pārāk dārgi, tad 80% no pašreizējā valsts finansējuma atrodas dalībvalstu kompetencē. Bet arī šis paziņojums neatbild uz jautājumu, nu, kurienes tad šī nauda nāks. Komisija rēķinās, ka vajadzēs vēl 75 līdz 80 miljardus eiro. Un tas arī ir iemesls, kādēļ mūsu komitejā mēs eh, koncentrējamies uz eh, atsevišķiem jautājumiem, un tur mums eh, vajadzētu sniegt lielāku informāciju un lielāku skaidrību šajā jomā par finansējumu. Gribētu šos jautājumus atgādināt. Pirmkārt, kā komisija vēlas noteikt savas prioritātes 2010. un 2020. gadam, lai atbalstītu šīs jaunās tehnoloģijas ar zemu odekļu emisiju? Uh, kad tā vēlas noteikt, kad tiks arī politiskās iniciatīvas uzsāktas? Otrakārt, kā komisija vēlas vēl papildus līdzekļus no Eiropas Savienības budžeta piešķirt? Uh, Kā komisija grasās rīkoties, lai astotās ietvaru programmas ietvaros tiktu piešķirta nauda? Vai komisija grasās ko darīt, lai budžeta prasības tiktu izpildīts? Un pēdējais, bet nebūtu nesvarīgākais jautājums, eh, es vienmēr šeit atsaucos arī uz padomis, kā tā grasās paredzēt papildus līdzekļus, nekā tikai tos, kas ir paredzēti paziņojumā ieskaitot uzglabāšanas tehnoloģijas un citas. Tie ir visi jautājumi, es visu to nelasīšu tagad priekšā. Mēs šos eh, jautājumus esam jau prezentējuši un vēlamies no padomas un komisijas saņemt atbildi. Paldies! Paldies, Rēla kungs! Un tagad es vēlētu uzdot vārdu Marin Uribas kungam Spānijas prezidentūras vārdā. Lūdzu! Eh, muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Labrīt visiem, labrīt godātie deputāti. Es vēlētos tā, sākt ar to, ka mums ir jāuzsver, cik svarīgs ir strateģiskās enerģijas plāns Eiropai. Mums pilnīgi noteikti ir vairāk jāinvestē tīru un atjaunīgo energoresursu attīstībā. Ja mēs to nedarīsim, tad mums neizdosies sasniegt 2020. gada mērķus, un mums neizdosies uzsākt pat pārēju uz zemoglekļa tehnoloģiju sabiedrību un neizdosies sasniegt mērķus 2050. gadām. Protams, ka šī plāna mērķi ir skaidri, bet resursi vēl netik ļoti. Ja mēs runājam par enerģētikas padomi, tad 12. martā piekdien šajā padomē ir nolēmts pieņemt šo plānu, padomas secinājumus, un pēc tam 25. martā paredzētajā padomas pavasara sanāksmē mēs runāsim par šiem jautājumiem. Vissāpīgākais jautājums ir finansējums taču mums ir jābūt uzmanīgiem. Mums ir jāraugās, kādi, kādas ir iespējas nākamajā finanšu plānā. Tagad mazliet par tiem priekšlikumiem, par kuriem mēs esam runājuši. No tehnoloģiskām ceļa kartēm mēs vēlamies pāriet uz operacionālu schēmu, kā konkrēti rīkoties. Protams, ka mums ir jābūt uzmanīgiem un jāiet uz priekšu soli pa solītim, un tomēr mums tas ir jādara. Runājot par pētniecību enerģētikas jomā, tad šobrīd mums ir nepieciešamie resursi un tomēr vairāk ir jāiesaist arī privātie investētāji. Tāpēc komisijai mēs vēlētos lūgt izstrādāt platformu, kurā būtu uzaicināti piedalīties visas ieinteresētās puses, ražotāji, patērētāji un izstrādāt adekvātu platformu. Un visbeidzot, Ņemot vērā to, cik būtisks ir valsts privātais finansējums šo plānu īstenošanā, mums ir jāatbalsta tā saucamie demo projekti. Mums ir vairāk Uzmanības jāvēlta arī Eiropā atvēlētajiem līdzekļiem zinātnē un pētniecībai. Mums tas viss ir jāņem vērā runājot par nākamo finanšu plānu. Ceturtais. Dalību valstīm noteikti ir jātiek pamudinātām un ir jāizstrādā adekvāta motivācija, lai arī tās īstenot šo politiku eh, dzīvē. Ir jāpalielina valsts finansējums zemoglekļa tehnoloģiju attīstībā. Un visbeidzot, Attīstības banka jau ir mēģinājusi izstrādāt ilgtspējību finansējumā un kā varētu izstrādāt adekvātus demo projektus augstriska tehnoloģijās. Protams, ka mums ir jāmēģina rast arī citi finansējuma avoti, ne tikai valsts privātais. Vēl bez tam komisija šobrīd mēģina rast finansējumu vai vismaz vīzijas par to, kā finansēt lielos parauga projektus. Mēs mēģināsim rast dažādus finansējumu avotus, un mums ir jāmēģina pamudināt arī ražotāji doties uz zemoglekļa izmešu tehnoloģijām. Runājot par budžeta aspektiem, tad 12. mārta enerģētikas padomē mēs gatavojamies sagatavot secinājumus par to, cik šis plāns ir būtisks un uzsvērt, cik uh, dalību valstīm ir svarīgi investēt zemoglekļu emisiju tehnoloģijās. Priekšsēdētāji, paldies padomē, un tagad es dodu vārdu Patočnikungam, lūdzu. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie parlamenta deputāti. Es šobrīd eh, aizstāju savu kolēģi Ginteru Otingeru, un man šobrīd ir ļoti liels gods un arī prieks runāt par jums ar, par zem oglekļa emisiju tehnoloģijām. Es personīgi piedalījos Eiropas zem emisiju tehnoloģiju plāna īstenošanā, un es tiešām ticu, ka šīs tehnoloģijas būs viens no pamatakmeņiem tai energopolitikai, kas mums ir jāizstrādā turpmākajos gados un turpmākajiem gadiem. Uh, 2008. gada jūnijā padome sagatavoja ziņojumu, kurā bija ietverts adekvāts ambīcija līmenis. Šīs ambīcijas mēs samazināt nekāda nedrīkstam. Šodien mums ir jāuzdod pareizie jautājumi un pareiz uz tiem jāatbild. Pirmais - 2010. 2020. gada prioritātes ir kādas? Mums ir jānāk klajā ar Eiropas ražošanas iniciatīvu. Un šīs iniciatīvas eh, sasaucās ar mūsu prioritātēm nozarēm, mums ir vairāk jāinvestē oglekļa oglekļa uzglabāšanā, saules enerģijā un citās. Pēc jūsu lūguma mēs esam izstrādājuši jaunu iniciatīvu, tā saucamās viedās lielpilsētas, kurās mēs runājam par adekvātu energo izmantošanu lielajās pilsētās. Lai mēs varētu izveidot prioritātes šajās iniciatīvās, tad komisija kopā ar iesaistītajām pusēm ir izstrādājusi tā saucamās tehnoloģiskās ceļa kārtas laika periodam 2010. un 2020. gadā. Šeit ir iekļauti gan kritēriji, gan arī nepieciešamās aktivitātes. Un aktivitātes sāks darboties 2010. gadā. Tikai 2011. gadā ir paredzēts sākt darboties plānam viedajām lielpilsētām. Mēs iestājāmies par stabilu un paredzamu budžetu nākamajam finanšu plānam un arī tam, kas notiks pēc 2014. gada. Mēs paredzam, ka valsts privātam finansējumam ir jātiek ieguldītam zem oglekļu emisiju tehnoloģijām, un tam ir jābūt apmēram 8 miljārdi. Šobrīd visā Eiropas Savienībā šis skaitlis gadā ir apmēram 3 miljārdi. Tas nozīmē, ka no 2010. līdz 2020. gadam mums būs nepieciešams apmēram 50 miljārdi. Tikt pāri šai plaisai Tas būs viens no galvenajiem starpinstitucionālajiem uzdevumiem tuvākajos gados. Protams, ka mums ir jāstrādā efektīvi, mums ir jāizvairās no lielām, ne, no lielām viedokļu dažādībām. Šobrīd ir skaidrs, ka nepietiks tikai un vienīgi ar Eiropas Savienības investīcijām. Vai šīs investīcijas nāktu no septītās zinātnes ietver programmas vai no ekonomiskās atveseļošanās programmas. Uh, Šobrīd mums ir jārunā arī par oglekļa uzkrāšanu un par investīcijām jaunās tehnoloģijās. Šobrīd šis skaitlis sastāda apmēram 4 miljārdi. Uh, Tāpēc būtiskākais ieguldījums nāks no valsts privātā finansējuma, un valsts nozīmē gan Eiropas Savienības līmeni, gan dalību valstu līmeni. Līdz ar to mums tiešām ir jāroda samērā liela naudas summa un meklēsim to tur, kur nauda ir Eiropas Savienība un valstī. Treškārt, padome un parlaments ir lūdzas rast citas uz rūpniecību veltītas iniciatīvas, kā risināt energo programmu. Un, protams, ka mēs pie tā strādājam. Plānam ir jābūt elastīgam. Kā jau mēs iepriekš esam pierādījuši ar jauno energoefektivitātes programmu, programma Viedās pilsētas sāks darboties nākamajā gadā, un mēs esam apsolījuši adekvātu sistēmu, mēs to saucam par set plānu, kas būs zemu oglekļa emisiju tehnoloģija attīstības plāns, un mēs mēģināsim rast eh, vislabāko iespējamo ceļu, kā šajā plānā iesaistīties Eiropas Savienībai. Mēs vēlamies runāt arī par eh, atjaunojamās siltumapgādes un dzesēšanas platformu. Man ir ļoti patīkam redzēt, ka visi šie plāni saņem nepieciešamo atbalstu visos līmeņos. Tie arī būtu mūsu energomērķi, un tas palīdzēs Eiropai un mūsu nākotnē. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji! Paldies komisāra kungam! Un tagad mēs dodam vārdu politisko grupu runātājiem, un pirmajam dod vārdu Odī kungam lūdzu. Merci, euh, madame la présidente! Paldies, priekšsēdētāji! priekš, ministra kungs, komisāra kungs. Es ļoti priecājos eh, atkal tikties ar jums šeit, Potočņika kungs. Un jūs pārstāvat eh, šajā gadījumā vides portfeli. Es arī sveicu Reila kungu, kurš ir pievērsies šim jautājumam ļoti pamatoti un uzdod komisijai šo ļoti svarīgo jautājumu par zema oglekļa, zem, zem oglekļa emisiju tehnoloģijām. 42% 2000, enerģijas 2014. gadā mums būs vajadzīgi papildus un lielākā daļa no šīs jaunās enerģijas būs vajadzīga valstīm, kas nepiedar pie, pie OECD. Un mēs nedrīkstam ieslīgt nostalģijā. Eiropas Savienībai ir uzdevums šeit, šajā jomā darboties ļoti aktīvi. Un es gribētu mazliet pateikt dažus vārdus par atomenerģiju. Dalības ir dalība valstis, kuras ir uzkrājušas lielu pieredzi šajā nozarē, un tām obligāti ir jāpiedalās gan debatēs par šo enerģijas izmantošanas veidu, gan arī jādod līdzekļi. Šī ener, šis energoieguvas veids rada zemas oglekļa emisijas, un mums ir jāizpētī visas, visi aspekti, informācijas, izglītības jautājumi. Arī rezolūcijā par to ir runa. Un mums ir jābūt skaidrībai arī par to, kā ilgstoši uzglabāt atomu kodola atkritumus un kādas ir iespējas pārstrādāt. Šeit ir jāsadarbojas ar Krieviju, uh, Spa, um, Franciju un Japānu. Paldies! Paldies! Un tagad sociāldemokrātu grupu Riera Madurellas kundze. Lūdzu, paldies priekšēdētāji! godātais komisāru kungs, mēs visi saprotam un apzināmies, ka esam nonākuši jau gandrīz pie vienošanās, ka mums ir vajadzīga um, ekonomika, kas labi darbojās, un mums ir jāsadarbojas. Ir pētījumi, kas liecina par to, ka, ja mums izdosies panākt šo 20% eh, emisiju samazinājumu, tad radīsies 8 miljoni darba vietu visā Eiropā, kas strādās šajā jaunajā, jaunajā energo ieguves jomā. Un mūsu frakcijai šajā jomā ir lieli mērķi. Uh, Mēs vēlamies, lai būtu apņemšanās piešķirt līdzekļus šai jomai. Nedrīkst vienkārši kaut ko apsolīt un tad līdzekļus pārvietot vai piešķirt citiem e, nolūkiem. Ir jābūt skaidrai, skaidrībai par to, vai ir budžets, e, ar ko veikt pētījumus, un tas ir jādara šobrīd un diskutējot gan par šo finanšu perspektīvu, gan arī par nākamo. Tāpat ir jāveido darba vietas, lai mēs tiktu ārā no krīzes, un ir šī nolūka dēļ jāveicina tā saucamā demonstrācijas fāze. Tā ir vai izmēģinājuma fāzi, proti jāiepazīstina sabiedrība ar to, kādas ir jauno, kādi ir jaunie energo ieguves veidi. Ir jābūt saiknē starp ražošanu un pētījumiem, un mums ir jāveicina izcilība un inovāciju ieviešana. Paldies! Paldies! Un tagad liberāļu vārdā lūdzu Hallas kundze. Prieksēdētājs kundze. Mēs varam izvirzīt dejab kādus mērķus klimata izmaiņu apkarošanai, bet mēs tos neizpildīsim īpaši ilglaicīgā periodā 2050. gadam, ja mēs sistemātiski neinvestēsim ilgtspējīgo zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju attīstībā. Eiropas Savienību ļoti bieži kritizē par to, ka mums neizdodas sasniegt savus izmešu samazināšanas mērķus, un tomēr Amerikas Savienotajās valstīs investīcijas šajās tehnoloģijās ir daudz lielākas nekā pie mums, tāpēc mēs it kā runājam par zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju programmu, par to, ka Eiropas Savienībā var radīt daudz tūkstošu jaunu darba vietu, un īpaši manā eh, elektorātā tā ir Austrum Anglija, kurā mēs jau esam sākuši sākuši ieguldīt zemoglekļa emisiju tehnoloģijās. Pretējā gadījumā šis darba vietas aizplūdīs uz Ķīnu. Runājot par komisijas agrāko paziņojumu, runājot par tiem resursiem, kuri ir nepieciešami šajās tehnoloģijās, mans jautājums, vai komisija varētu sīkāk paskaidrot tīpaši par vienu miljārdu gadā, kurus šobrīd pietrūkst šīs programmas īstenošanai. Un visbeidzot, mums ir nepieciešams strādāt arī pie atomenerģijas, īpaši runājot par atomelektro reaktoru darbības drošumu. Taču ņemsim vērā arī to, ka ilgtspējīga energodrošība atomelektroenerģijā ir tikai vārdi. Mums ir jārunā par šo atomelektroiniciatīvu. In, in, in, Priekšsēdētāji, paldies Halskundzei! Un tagad zaļo grupas vārdā Turmas kungs divas ar pus minūtes lūdzu. Thank you, uh, Mrs. Chair. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es uzskatu, ka viss šis plāns ir tāda kā tukša kaste, jo pamata tam nav, dibena tam nav, dibens būtu nauda. Mums ir jādomā par to, no kurienes šī nauda nāks, taču pats trakākais ir tas, ka paredzētie instrumenti, kurus komisija ir izveidojusi, tie ir 300 miljoni no ekonomiskās attīstības plāna un arī vairāk citi fondi, kur ir pieejami Eiropas investīcija bankas ietvaros. Visi šie līdzekļi ir domāti tā saucamajiem tiem zemoglekļa emisiju tehnoloģiju attīstībā, kuri ir visneefektīvākie un ar vislielāko risku. Līdz ar to šodien tirgu, tātad 2010. bet šīs tehnoloģijas parādījās jau 2008. gadā, pār par 70% visu investīciju tika investētas energo atjaunīgajos resursos, biomasā un saules enerģijā. Kā tad mēs šobrīd varam piedzīvot situāciju, kurā tiek radīts jauns plāns un atvēlēt līdzekļi Eiropas Savienības līmenī, kur uh, Mēs atbalstam zemāka līmeņa un zemākas procenta zem oglekļa emisiju tehnoloģija attīstība nekā tās, kas jau ir pieejams tirgū. Līdz ar to, kā tad papīrs sasaucās ar reālo dzīvi? Nauda ir pieejama, bet kam tā tiks nodota? Problēma Eiropā ir tāda, ka ņemot vērā konkrētas lobbyjas, Mums nav izdevies izvirzīt pareizās prioritātes, un es pat domāju, ka pat ātomelektroenerģijas eh, aģentūra arī tai ir skaidrs prioritātes. 55% no visiem CO2 samazinājumiem nāks no energoefektivitātes bloka. Kāpēc mēs iesaist ieliekam nulles energo, eh, samazinā, energo izmešu samazinājumu no ekonomiskās atveseļošanās plāna. Mēs runājam par to, ka ir jāpalielina arī atomelektroenerģijas īpatsvars. Līdz ar to pat šeit, Eiropā, mēs jau šobrīd atpaliekam no tā, kas tiek ieteikts valdībām. Vienīgais, ko mēs varētu darīt, ir skaidri izvirzīt prioritātes. Pirmais - energoefektivitāte, otrais - mums ir jādomā par atjaunojamības, atjaunīgiem elektroresursiem un visbeidzot ilgtspējību. Paldies, priekšsēdētājs kundze turpina. Un tagad ECR grupas vārdā es dodu vārdu Čičester kungām pusotru minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kundze. Man, diemžēl, ir jāizsaka nožēla par to, ka kreisie šajā parlamentā par. Tātad vispirmkārt jārunā par to, ka mēs runājam par divām rezolūcijām. Ir divas rezolūcijas un vienīgais, kas tajās ir atšķirīgs, ir jautājums attieksme pret atomelektroenerģiju. Patiesībā vienīgais, kā mēs varam nodrošināt lielu energo daudzumu Eh, lielos apjomos, tad tas ir tikai ar atomelektroenerģiju. Ja mēs vēlamies atradināties no fosīlajiem energoavotiem, tad mums ir jāpāriet uz šiem atomelektroenerģijas piegādātājiem. Uh, Eiropas Savienība šobrīd ir ļoti ambicioza un simtprocentīgi Eiropas Savienība tos neizpilda. Mums ir jādarbojas savādāk. Vienlaicīgi mēs nedrīkstam zaudēt ne sekundi, lai pāriet uz jauniem energoavotiem. Bet pārējot uz alternatīvām un jaunām tehnoloģijām, mums būs nepieciešama elektroenerģija, kas nāks no kaut kurienes, un šobrīd mēs mēģinam pāriet arī uz elektromobīļiem. Varbūt, ka mums, kā tiek runāts, ir jāizveido milzīgs saules energo bateriju parks Sahārā, kā mēs to radīsim. Mums ir jāmēģina runāt par energoefektivitāti, un vismaz šajā punktā es piekrītu Turmas kungam. Taču tam visam, gan kunga pieminētajam, gan man, ir nepieciešams milzīgas investīcijas. Paldies! Paldies, Čičestera kungs. Un tagad goe Marisa Matijas lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs runājam par tādām energosistēmām šeit Eiropā, kuras mēs vēlamies sasniegt, un mēs runājam par to, kā tās sasniegt. Mēs runājam par zemu oglekļa emisiju tehnoloģijām un kā tās attīstīt. Patiesībā tie ir milzīgi izaicinājumi pat nezinu, kā to sasniegt. Patiesībā mēs pat neesam izgaismojuši visas tās problēmas, ar kurām šobrīd sastopamies. Nesam izgaismojuši to, kā sasniegt šos mērķus. Mēs nezinām, kur nāks nauda, no kurienes un kurp tā nonāks. Mēs neesam pārliecināti arī par pareizo politiku. Mēs runājam par CO2 uzglabāšanu, par veselu virkni citu jautājumu. Nekas nav skaidrs. Es atvainojos. Es tiešām esmu pārsteigta, ka citi šajā zālē runā par citiem energoavotiem, kur ir daudz svarīgāk nekā citi citi. Arī šo rezolūciju tekstā runa iet par šiem elektroenerģijas avotiem, un tomēr kāpēc mēs nerunājam par elektroenerģijas taupīšanu, samazināt lietošanu? Protams, ka ir vesela virkne dārgu sistēmu, un tādas būs vēl jaunas, un tomēr mums ir jārunā par to, kur ņemt naudu un kur to novirzīt, un kā izveidot adekvātu politiku energoresursu atjaunojamībai Eiropā. Es pat uzskatu, ka mums trūkst politiskās gribas. Visu laiku mēs runājam par valsts privātajām partnerattiecībām, ka tas atrisinās visas problēmas, muļķības. Es tomēr vēlētos pateikt, ka pēc tik daudz gadiem darbības un viss, kas šeit ir runāts, neko nav izgaismojis, vismaz no, uz tiem jautājumiem, ko es vēlētos uzdot. Tautas partijas grupa runā par eh, zemoglekļa tehnoloģiju attīstīšanu bet neviens nezin, no kurienes nāks nauda šīm tehnoloģijām. Un vēl bez tam nav zināms, kas tad to vadīs, vai tā būs Eiropa, valsts vai kāds privāts uzņēmums. Kas par to maksās? Nu, protams, patērētājs. Tā jau ir vienmēr. Un patiesībā, kurš tad maksā vismazāk? Tās būs privātās organizācijas, kuras visus šos projektus pārvaldīs. Maksāsim gala beigās visi mēs. Maksāsim tie, kas to patērēs, un vislielāko naudu iegūs starpnieki. Es uzskatu, ka tas ir vienkārši sistemātiski, ka visu laiku rēķins tiek sūtīts patērētājiem. Paldies, turpina priekšsēdētāja Maties kundzei, un tagad es dodu vārdu individuālajiem runātājiem, un pirmais šajā sarakstā Elerkungs. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Principā mēs visi esam eh, vienotās domās, ka mēs atbalstām uh, šos plānus mēs būtībā, kas attiec uz saturu, mēs esam vienotās domās, bet mums ir divas problēmas. No vienas puses mēs šeit parlamentā, tas ir vērsts arī Turmes kunga virzienā, mums, mēs neizdarām kopīgu spiedienu uz dalību valstīm, un komisija šeit varētu rīkoties aktīvi, ja mēs turpināsim ideoloģisku diskusiju, kas vienmēr pieskārsies kodolenerģijas jautājumiem. Tas ir būtiskais punkts šodienas balsojumā. Mēs neesam gatavi pēc tam, kad uh, esam uh, atraduši kompromisu par set plānu, un kompromiss ir tāds, ka mēs esam pateikuši saskaņā ar kādiem kritērijiem mēs vēlam to, vēlamies to uh, veicināt. Kritēriji ļoti skaidri - ilgspējība, konkurences spēja un apgādes drošība. Mēs teicām, ka mēs vēlamies atkādas tehnoloģijas. Mēs atkal esam uzsākuši ideoloģisku diskusiju par atomenerģiju. Un to, protams, var tā darīt, bet gal galā set plāna ietveros tam nav nekāda jēga. Kur es jums piekrītu? Ir jautājums, ko set plāns vispār var panākt. Tas ir jautājums, vai jautājums patiešām ir noskaidrots, cik lielā mērā dalībvalsts ir gatavas atrast saskaņotu politisku pierēju, pieeju. Ko šodien teica padome, tas vienkārši bija tāda vispārīga teiciena, bet problemātika ir tāda, ne jau tik ļoti par to, ko mēs esam noformulējuši setplānā, bet problemātika ir tāda, kā ir saskaņotas eh, kopīgas dažādas pētniecības naudas, eh, finansējums no setplāna, izmēģinājumu iekārtu jautājums, ieviešanas jautājums, Eiropas direktīva ieviešana dalībās tiesībās, kā tas viss ir saskaņots Šeit ir ļoti skaidri jāsaka, ka mēs pat labam atrodamies tādā punktā, ka mēs varam teikt, ka mēs jau varam vēl vienu set plānu pieņemt, ne nu, vēl vienu set plānu, bet tagad mums ir vajadzīgi konkrēti soļi. Tādēļ mums nevajadzētu vienmēr strīdēties par detaļām, bet vajadzētu izdarīt spiedienu uz komisiju un darību valstīm, lai īstenošanā kaut kas notiktu. Paldies! Ευχαριστώ πολύ κυρία Κλέρ. Paldies! Un eh, tagad dodu vārdu. Vienu minūti Ulskuls kundzei lūdzu. Godātā priekšsēdētājs kundze, nepietiek tikai ar domāšanu, nepietiek tikai ar vīzijām. Mums ir jāpāriet no domāšanas uz rīcību. Ja mēs vēlamies pāriet uz energo viedu sabiedrību, tam ir nepieciešama nauda. Daļai no privātā sektora, un mums ir jāpārliecina privātais sektors, lai privātais sektors investētu pētniecībā, un arī dalību valstīm vairāk ir jāiesaistās. Taču arī no Eiropas Savienības budžeta būs jāatvēl vairāk līdzekļu. Šobrīd ir nepieciešams prioritāri prioritātes politiskā līmenī sasaistīt kopā ar mūsu vēlmēm reālajā dzīvē. Proti, mums ir jāpārveido prioritātes. Mums ir jāpārdala nauda Eiropas budžeta ietvaros. Tikai tad šis plāns sāks darboties. Un tikai tad mēs šeit sēdošie panāksim uzticību iedzīvotāju acīs. Nāmas Lepto. Paldies, un tagad pusotra minūte lūdzu Dēvisa kungam. Oh, micro, please. Thank you. Pirms trim gadiem runa bija par to, ka līdz 2015. gadam ir jāievieš 30, jāizteno 30 projekti par oglekļa uzkrāšanu un uzglabāšanu. Bet līdz nākamā gada līdz pat nākamajām gadām mums pat neizdosies iespējams atrast uh, projektu, kurš būtu um, finansējumu cienīgs. Un par 2015. gadu arī runa nevar būt. Kāds ir kalendārais grafiks, vai to nevajag pārskatīt? vai mēs varam palielināt spiedienu uz Eiropas investīciju banku, lai tā sniegtu attiecīgo atbalstu, kā to paredz projekts. Un tad komitoloģijas procedūra. Komisijai vajadzētu sniegt ziņojumu par to, kāds ir kalendārais grafiks šiem attiecīgajiem pasākumiem un jānosaka termiņi. Un Iespējams, ka ļoti lielus šķēršļus rada tieši procedūra, birokrātiskā procedūra, lai vispār panāktu projekta īstenošanu, vispār varētu to sākt. Komisijai vajadzētu rūpēties par to, lai tie, kas šādus projektus vēlas īstenot, to arī varētu darīt. Paldies, Devisa kungs! Šimanska kungs, lūdzu, vienu minūti. Priekšādātā kungs, dāmas un kungi, rezolūcija, kāda tā šobrīd ir, parāda to, ka zaļajiem projektiem tiek dota priekšroka salīdzinājumā ar drošību Eiropas Savienībā. Un dažiem no mums nepavisam nepatīk kodolenerģija, bet no komerciālā viedokļa tā, tas ir ļoti labs energo ieguvis veids. To gan ļoti kritizē, bet tas ļautu um, iet, ietaupīt resursus un mums izdotos īstenot dažādus strateģisks nozīmes projektus. Mums jādomā, eh, nepietiks tam visam naudas, tāpēc mēs neatbalstam šo rezolūciju. Paldies, Kariņa kungs, lūdzu. Cienījamā priekšsēdētāja, ministra kungs, komisāra kungs. Mēs visi labi zinām, ka no narkotikām atkarīgs cilvēks ir ļoti bīstams, jo viņš darīs visu, lai tikai tiktu pie nākamās narkotikas devas. Faktiski mēs zinām, ka jebkura veida atkarība ir nevēlama un izskaužama parādība. eiropas savienībā mūsu ekonomika ir atkarīga un šī atkarība palielinās no importētiem naftas un gāzes avotiem. šī ir tā situācija kas mums ir jāmaina. mums ir jāpalielina investīcijas tehnoloģijās kas palielinās tieši saules vēja ūdens un biomasas eh, eh, lietošanu izmantošanu eiropas savienībā un ir vairāk spēcīgi argumenti kāpēc tieši šajās tehnoloģijās. pirmkārt ja mēs neveiksim investīcijas šajās tehnoloģijās mūsu atkarība no naftas un gāzes tikai palielināsies un situācija pasliktināsies jo šo resursu pasaulē būs aizvien mazāk un to cena aizvien lielāka. otrkārt veicot šādas investīcijas mēs vienlaikus varēsim arī stimulēt tieši mazos un vidējos uzņēmumus ja mēs dodam viņām zināmas priekšrocības pieteikties pie naudas līdzekļiem pie fondiem. un treškārt investējot jaunajās tehnoloģijās mēs pārvarēsim šobrīd esošos šķēršļus eh, tieši elektrotīklu eh, jaudu līdzsvarošanā ar mainīgo saules un vēja saražoto elektrības daudzumu. kolēģi ir laiks rīkoties! lai mums jāmazina mūsu atkarība no importētiem naftas un gāzes avotiem. mums ir jāatbalsta investīcijas tieši tehnoloģijās kas palielinās un veicinās plašāku saules vēja ūdens un biomasas energoresursu izmantošanu. paldies par uzmanību! Paldies! Tagad lūdzu Tomsenas kundze. Mrs. Thompson? Yes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es esmu ārkārtīgi priecīgi redzēt šo jauno plānu. Es esmu priecīgi redzēt tos miljonu, miljonus eiro, kur tiks investēti jaunajiem, jaunajās energo resursos. Uh, Mums ir 2020. gadā jābūt ilgtspējīgai energo plānošanai, bet šīs investīcijas tām ir jābūt adekvātām. Un mums ir jārunā par ilgtspējīgu enerģiju, mums ir jārunā par saules baterijām, par vēja enerģiju un biomasu. Un tomēr. Uh, Mums ir jārunā arī par tīrāku enerģiju. Mums ir jārunā arī par šo set plānu, lai mēs saslēgtu kopā patreizējo sociālo-ekonomisko krīzi ar energoatkarību. Investīcijas modernās tehnoloģijās radīs simtiem jaunu darba vietu. Mums ir jārada Eiropas Savienība par zinātnes eh, bāzi, kura pētīs ilgtspējīgos energoresursus. Taču atcerēsimies, ka visas investīcijas prasa atbildību. Atbildību par to, ka tie daudzie cilvēki, kur šobrīd strādā energosektorā, gūs iespēju pārkvalificēties un strādāt jaunajās zaļajās tehnoloģijās. Tāpēc investīcijām ir jābūt cilvēkos, nevis enerģijā. Prieksēdētāji, paldies! Tagad es dodu vārdu Alvārdu kungam vienu minūti. Um, Paldies! Es gribētu uzsvērt, ka ir vajadzīgas investīcijas un runājot reāli, Eiropas Savienībā ir jākoncentrējas uz budžeta jautājumiem un set plānu. Ir vajadzīgas investīcijas zem oglekļa emisiju tehnoloģiju attīstībā un tas ir praktisks veids, kā cīnīties pret klimata izmaiņu sekām. Un no tā iegūs arī zemnieki, kuri nebūs vairs tik atkarīgi no mēslojuma importa. Mm-hmm oglekļu uzkrāšanas metodes ļautu uzlabot situāciju, cits starpā arī klimata jomā, izmantojot lauksaimniecībā apsaimniekojumās zemes. Paldies! Paldies! Un tagad Fordas kundze. Es ļoti priecājos par šo iniciatīvu, bet sevišķi mani iepriecina eh, nolūks vai plāns taupīt enerģiju un meklēt jaunus enerģijas veidus. Ir tam ir jāpiešķir Eiropas Savienības līdzekļi un 250 miljoni uh, ir jāiegulda zemu oglekļa emisiju tehnoloģijās. Tas būs ļoti liederīgs, ļoti liederīgas investīcijas. Un austrumu Anglijā, ieskaitot Kembridžas universitāti, tiek veikti plaši pētījumi šajā jomā. Un Pie mums strādā arī pētnieki, kas saņem septītās pamatprogrammas finansējumu. Ir nepieciešama lielāka fleksibilitāte, attīstot un atbalstot eh, projekts un pētījumus jaunās nozarēs. Un mums ir uh, jāskatās, lai mēs labāk nākotnē liederīgāk izmantot nodokļu maksātāju naudu. Paldies, Fordas kundze, Marinesku kungs lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Klimata mērķu īstenošana ir atkarīga no ļoti labas un skaidras oglekļa stratēģijas, ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, kas ļaus samazināt enerģijas patēriņu. Ir vajadzīga gan māju siltināšana, gan jāuzlabo, jāmodernizē sabiedriskais transports. Un tas ļautu strauji samazināt enerģijas patēriņu. Mums ir vajadzīga skaidra uh, politika, skaidri minimālie standarti par. Uh, par energo izlietojumu un Eiropas Savienībai ir jāatbalsta starptautiski sadarbības projekti, lai jaunās tehnoloģijas varētu izmantot arī tās valstis, kurām līdz šim tādas iespējas nav bijis. Ir nepieciešams uh, piešķirt papildus līdzekļus. Paldies, Marinesku kungs, Tičau kundze lūdzu. Paldies! Ambițioasă și inteligentă, care să permită un... Prieksēdētājs kundze, mums ir nepieciešama adekvāta energoinvestīcija politika, kas ļautu Eiropai saglabāt savu starptautisko konkurētspēju un saglabāt darba vietas un produktivitāti Eiropas Savienības ietvaros. Investīcijas zem oglekļa emisiju tehnoloģija attīstībā ļaus Eiropai iziet no ekonomiskās krīzes, un ir paredzēts, ka līdz 2020. gadam tas radīs 2,7 miljonus jaunu darba vietu. Protams, ka Eiropā ir jāinvestē atjaunīgajos energoresursos, taču projektus vajadzētu izmantot un iepludināt gan bioloģisko degvielu attīstībā, gan inter, infrastruktūra attīstībā elektropārvadē, gan arī viedo pilsētu projektos, gan arī adekvātā māja nosiltināšanā. Vēlētos lūgt dalību valstīm palielināt budžetu kas ir domātas māju siltināšanai un pārskatīt struktūrālo fondu paredzētos līdzekļus. Varbūt komisijai vajadzētu labāk absorbēt 4% kvotu Eiropas rekonstrukciju bankā, kas ir paredzēts mājokļu atjaunošanai. Mums ir jāizmanto šī kvota starp 10 un 20 gadu. Un tagad Ziobras kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Diskusijas par ieguldījumiem zem oglekļa emisiju tehnoloģijās patiesībā nozīmē Eiropas ekonomikas adaptāciju, piemērošanu emisijas gāzu samazināšanā. Pēdējos mēnešos Eiropā mēs esam piedzīvojuši e, dīvainas klimatiskas izmaiņas, un arī zinātnieki ir sākuši šaubīties par to, vai tiešām cilvēki ietekmē klimatu. Runājot par zemoglekļa emisiju tehnoloģijām, varbūt vajadzētu pajautāt mums pašiem, kur mēs ņemsim līdzekļus tīru energoresursu izgatavošanā, lai pēc iespējas ātrāk mēs sasniegtu tos mērķus, kas mums ir uzlikti. Mums ir jādzīvo elastīgā pasaulē, mums ir elastīgi jāizmanto līdzekļi, lai mēs spētu adekvāti piemēroties jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem, un kā mēs varam piemērot zemes oglekļu emisijas patreizējai dzīvei. Visbeidzot, ir vesela virkne argumentu priekš tam, lai investīcijas zem oglekļu emisiju tehnoloģiju attīstībām notiktu, taču tas nevar būt uz kohēzijas politikas rēķina. Priekšsēdētāji, paldies! Tagad Marčikievičs punkts pusotru minūtu lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšādātāji. 2008. gadā komisija aicināja ātri veikt pasākums ilgtspējīgiem enerģijas veidiem. Uh, Un tajā komunikē tekstā bija runa par to, ka balstoties uz sistēmām, kādas mums šobrīd ir, mēs noteikti sastapsimies ar problēmām nākotnē. Un Eiropas parlaments ļoti labi saprot, ka eh, komisijas priekšlikums nav pietiekams, lai eh, izdarītu visu, kas ir nepieciešams līdz 2015. gadam. Vienā no komunikē punktiem runa ir par to, ka ir nepieciešams piesaistīt līdzekļus tādam e, energoieguvas veidiem, kurā tiek kombinēti trīs. Un vismaz 300 miljonu ir nepieciešams, lai samazinātu uh, oglekļa izmešus, bet šeit izcenojums būs atkarīgs arī no tā, kas notiek tirgū. Un ņemot vērā pašreizējos aprēķinus, tikai seši jaunie pilotu projekti vai demo projekti tiks noslēgti, Un tāpēc es gribētu jautāt komisijai, vai tiešām jūs grasāties atbalstīt šos projektus? Paldies! Nākamais runātājs Hercoga kungs nav zālē. Helmera kungs, lūdzu, vienu minūti. Priekšādātāji, mēs dzirdam ļoti daudz visādu nejēdzību šodien par zaļajām darba vietām, bet patiesībā zaļo tehnoloģiju ieviešana jau tagad ir radījusi lielākas, paaugstinājusi enerģijas cenas un augstākas enerģijas cenas nozīmē, ka tiek likvidētas darba vietas, samazinās lak, labklājība. Un ir veikti pētījumi, citas starpā Spānijā, proti par to, ka, ja tiek izveidota viena zaļā darba vieta, 2,2 parastās tradicionālās tiek zaudētas. Uh, Un Eiropā mēs runājam par kodola enerģijas izmantošanas kapacitāti, un tas ir labi. Mums ir vajadzīga kodola enerģijas renesants, turklāt ļoti drīz. Paldies! Paldies, Helmer kungs! Karvaljo kundze lūdza. A investigação e a tecnologia desempenham um papel fundamental numa sociedade de baixo carbono. Enerģijas Pētniecība ir ļoti būtiska tad, ja mēs vēlamies tādu sabiedrību, kurā būtu māsa ogrekļa izmešu un enerģija ir jābūt decentralizētāji tās ražošanā, lai mūsu ekonomika saglabātos konkurētspējīga un lai mums būtu labklājības sabiedrība, kas būtu ilgspējīga, lai mēs varētu atbildēt uz klimata izraisītajiem, pārmaiņas izraisītajiem izaicinājumiem ar šīm tehnoloģijām tīra enerģija. Un uh, ietvaru programma, septītā ietvaru programma mums atļaus sasniegt šo mērķi, bet vienlaiks mums ir arī jāzina, kādā veidā atsevišķie pasākumi tiks sadalīti starp uh, publisko un privāto sektoru, starp reģioniem un uh, dalībvalstu līmeni un starp uh, tehnoloģijām kopumā. Eiropai ir jārada iespējas veicināt privātās investīcijas šajā jomā. Tas ir nepieciešams, lai arī nākamajā finanšu plānā Eiropas Savienība un arī ietvaru programmā tas jau ir arī paredzēts. Arī runājot par tehnoloģijas pētniecības pasākumiem, tur mums ir nepieciešams prioritātes klimata mērķiem un arī tīrai enerģijas ražošanai. Tikai tādā veidā mēs varēsim veicināt mūsu ražošanu. Paldies, eh, Tojas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs diskusijas nav nekāds rituāls, bet mums vajadzētu uzdot konkrētus jautājumus. Ļoti skaidri ierobe, norobežotās sektoros, no nu, kurienes tad nāks finanšu līdzekļi. Un mums arī ļoti skaidrs atbildes ir jādod gan tagad, gan arī nākamajās padomas sanāksmēs, kas, piemēram, notiks mārta beigās. Eiropas Savienība šeit visā pasaulē ir uh, izvirzījuši šo karogu, šo mērķi, mazākas emisijas, un šodien jābūt saskaņotiem savā rīcībā, ja mēs vēlamies saglabāt uzticamību. Un, lai nodrošinātu šī mērķa sasniegšanu, mēs ļoti labi zinām, ka mēs runājam par CO2 minimālu ražošanu, bet tas tagad tāda Kopernika revolūcija. Šeit ir vajadzīga ļoti skaidra politika, bet vajag arī naudu īstenībā un arī attiecīgus instrumentus, lai šo uh, Kopernika pavērsienu varētu tiešām īstenot. Tas nozīmē arī vienlaikus, ka Eiropas ražošanā jāpaliek konkurētspējīgai. Daudzās universitātēs, daudzās dalību valstīs jau ir vēlme to izdarīt, bet runa tagad ir par to, kā šo motoru lai saglabāt tā, lai tas turpinātu strādāt. Tas ir jādara visiem komisijai, padomē, dalību valstīm, uzņēmējiem, privātajiem apvienībām. No nu, tā nevar attiekties, ka visiem ir jāvāk uz vienu pusi. Un tā ir ļoti kompleksa patēra attiecības. Toitolova. Paldies, Paldies Magines kundze. Paldies priekšsēdētājai. Mēs runājam par energoefektivitāti, kas ir pirmais solis, bet es gribētu vērst jūsu uzmanību uz politisko jucekli un uh, bažām, ko rāda bioenerģija, jo Eiropa uh, vienkārši ir sastapusies ar lielām problēmām tieši pārtikas apgādes, pārtikas apgādes nodrošināšanas jomā šo jauno, šīs jaunās biodegvielas dēļ, ir jābūt politiskam signālam, bet šobrīd ir jāaicina uh, lauksaimnieki audzēt jaunos, tātad augus, kas ļauj iegūt biodegvielu, bet vai runājot par to, par investīcijām pētījumos, mēs nedrīkstam zaudēt laiku. Tabaidi kungs, lūdzu, priekšādētājs kundze, komisāra kungs. Jaunajās dalībvalstīs būtu ļoti grūti uh, pāriet uz zaļajiem energoieguves veidiem. Ļoti nozīmīgs avots būtu Kyoto sistēma un proti emisiju tirzniecība. Tas dot iespējas gan Centrāla Eiropai, gan Baltijas valstīm uh, iegūt resursus. Mums ir vajadzīga arī sistēma, kas nāks pēc Kyoto, un komisijai un padomē vajadzētu atbalstīt mūsu centienus klimata mērķu īstenošanā. Un es saprotu un piekrītu, ka zaļām tehnoloģijām ir vajadzīgas lielas investīcijas, bet mums ir ļoti svarīgi tieši tāpēc attīstīt tās, meklēt jaunas, attīstīt idejas, kas šobrīd ir. Un mums ir arī jāpārskata mūsu um, jaunās tehnoloģijas, ko mēs izmantojam lauksaimniecībā. Paldies, Sonika kungs, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšēdētāji. Eiropas ilgtermiņa stratēģijai vajadzētu būt ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu ekonomiku ar ilgtspējīgu energoapgādi un ir vajadzīgas tā saucamās zemu oglekļu emisiju tehnoloģijas kā prioritāte. Uh, jo šobrīd joprojām lielākā daļa tiek iegūta no neatjaunīgajiem energoresursiem. Ir jāpanāk uzlabojums energoapgādē un arī efektīvākā neatjaunīgo energo iegūs veidu izmantošanā. Un, manuprāt, Eiropas jaunā stratēģija ir labs pirmais solis, protams, ņemot vērā arī finansiālās iespējas. Tas būs pirmais solis, kas ļaus Eiropai nostāties uz inovāciju ceļa tīro oglekļa tehnoloģiju ieviešanā. Mums ir jākoordinē spēki, un jāapvieno privātie un publiskie un tad valsts resursi, lai. Un tādā veidā mēs varētu panākt arī ļoti lielu iespaidu un pacelties tādā kvalitatīvi jaunā pakāpē energo ieguvē, bet tas ir iespējams tikai tad, ja finansējums būs pietiekams. Paldies! Provera, ja trija leptā parakalo. Paldies, Proveras kungs, trīs minūtes. Grazie, Presidente. Nel dibattito sulle scelte energetiche dell'Unione Europea esiste una certezza. Paldies. Runājot par energo avotiem Eiropas Savienībā, tad visilgtspējīgākā un vislētākā šobrīd Eiropā pieejamā ir energotaupīšana. Kultūrāla apsvēruma dēļ un vesels virknes citu iemeslu dēļ Vesela virkne reģionu šobrīd taupa enerģiju, un mums ir jārunā arī par to, kā modernā sabiedrība varētu taupīt enerģiju. Investēt energotaupīšanas projektos būtu visilgtspējīgākais energoatkarības risināšanas instruments. Vēja enerģija, saules enerģija veselā virknē reģionu ir ļoti veiksmīgs risinājums, un šobrīd no mana reģiona Itālijā nākošie ģenerē 12% no visas Itālijā izmantotās enerģijas. Runiet arī par adekvātu mājokļu nosiltināšanu, un ir tādi eh, mājokļi, kuri paši var sevi aps, apsildīt. Protams, ka pilsētas vienmēr izmantos veselu virkni enerģijas. Mums vajadzētu runāt par pilotreģioniem, un tie ļauj mums eksperimentēt ar labāku biomasas siltuma sūkņu un vesels citas virknes jauno tehnoloģiju izmantošanu. Mums ir arī jāpārskata energopiegādes tīklu infrastruktūra. Šis jautājums ir jārisina kopā. Šā iemesla dēļ mēs vēlētos lūgt komisijai iekļaut kalnu reģionus savos centienos uh, atjaunot energoresursus Eiropā, un mums ir jārunā par visiem atjaunīgajiem energoresursiem. Runa iet par 164. Eh, Lisabonas līguma punktu. Kalnu reģioni. Tas ir nozīmīgs reģionu kopums Eiropā. Es lūgtu, lai komisija īsteno 164. līguma punktu un lai iekļautu reģionālās politikas kalnu reģionu aspektus energo atjaunīgajā politikā. Uh, jo kalnu reģioni nav energo problēmas izraisītāji, bet gan energo problēmas risinātāji. Eiropā ir vesela virkni kalnu reģionu un izmantosim tos energo ražošanā. Uh, 90 miljoni cilvēku dzīvo Eiropas kalnos, tie aizņem 40% no Eiropas teritorijas. Mums šie reģioni ir jāizmanto. Ja mēs piemērotu adekvātu energopolitiku šiem reģioniem, tad tie nokratītu no saviem pleciem zīmolgu par uh, par uh, grūtiem reģioniem, jo viņi var būt pašpietiekami gan enerģijas, gan citā ziņā, bet tam ir vajadzīga politiska griba prieksēdētāji. Paldies Proverskungam, un tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Astoņi runāt gribētāji ir pieteikušies, lūdzu ievērojiet vienas minūtes laika limitu. Es pārtraukšu, ja kāds runās ilgāk. Vispirms Nikolesku kungs, vienu minūtu lūdzu. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Paldies, prieksēdētājs kundze, godātājs komisāra kungs, godātie deputāti. Eiropas lauksaimniecība bieži vien vaido, vaino visos iespējamos grēkos. Vispirmām kārtām to vaino par globālās sasilšanas iespaidošanu. Tas nav pareizi. Neaizmirsīsim arī to, ka lauksaimniecība, e, protams, rada CO2 izmešus, un tomēr tā rada arī biomasu, tā rada arī investīcijas e, CO2 samazināšanā un CO2 uzkrāšanā. Uh, Protams, eh, runa iet arī par mēslojumu, ko izmanto lauksaimniecībā, un tomēr mums vajag investēt zem oglekļa tehnoloģijās. Lauksaimniecībai ir jābūt vienai no Eiropas Savienības prioritātēm arī turpmākajos gados, un mēs nedrīkstam to aizmirst. Eiropa 2020 stratēģijā tas nav pietiekami ņemts vērā priekšsēdētāji. Paldies Nikolesku kungam un tagad Kalenbachs kundze. Paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs, priekšādātājs kundze, es runāšu pati savā vārdā, un es vēlētos uh, saviem pretiniekam teikt, ātoma enerģija nav izēja, un es to neuzskatu par atjaunīgu enerģiju. Es domāju, ka mums šeit ir uzdevums izvirzīt pasākums, kas būtu ilgspējīgi un kas mūsu bērniem sniegtu iespēju uh, saņemt labu nākotni, tādēļ mums CO2 ir jāsamazina. Bet no otras puses šis samazinājums nedrīkst būt uz vidas rēķina. Mums šeit ļoti precīzi ir jāpavēro, kādu pasākumi ir jāveicina, kādos pasākumos ir jāinvestē, jo mēs nevaram no vienas puses taupīt CO2 un no otras puses sagraut vidi. 2010. gadā mums ir biodaudzveidības gads Es domāju, ka svarīgi, lai arī šajos dokumentos tas arī parādītos, ka visas investīcijas, visi pasākumi tiek uh, aplūkoti arī mūsu vides saglabāšanas uh, viedokļa un par bio daudzveidību un par mūsu bērnu nākotni. Paldies, Kanenbahas kundze. Tālāk runās uh, Ferēras kungs. Priekšsēdētājs kundze, godātais komisāra kungs. Diskusijas par to, ka mēs pārējām uz zem oglekļa emisiju sabiedrību ir būtisks, un tomēr neaizmirsīsim veselu virkni apsvērumu. Mums ir jāņem vērā ilgtspējīgums. Mums ir jāraugās uz energo avotiem, kā uz pavisam jaunām iespējām, jo pavisam drīz mēs būsim izsmēluši fosīlo energo resursu avotus. Atcerēsimies ar, arī ķīmisko industriju. Ja mēs raugāmies uz globālām problēmām energoresursos, tad tā ir visas cilvēces problēma, un tāda ir bijusi vairāk vai mazāk visas cilvēces attīstības gaitā. Mēs patreizējā paudze varam vairāk ieguldīt zinātnē un pētniecībā. Šobrīd zinātnieki un pētnieki ir strādājuši pie jaunas programmas, un tādu mēs drīz arī redzēsim. Patreiz Eiropā pieejamie resursi nav pietiekami, lai mēs pārietu uz šo jauno, jauno energosistēmu. Prieksēdētais kundze dod vārdu nākamajam runātājam - Šaroškungs. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es domāju, ka šajā ziņojumā mēs nerunājam pietiekam par atomenerģiju. Risinājumi kas attiecas uz saules enerģiju, vēja enerģiju, Tās ir iespējas, un šīs enerģijas ir jāatbalsta. Tās ir investīcijas, kas, ir, kas parasti ir ļoti ilgtermiņa investīcijas. Bet mums ir jāiet ļoti ātri uz priekšu. Ja mēs padomājam, kas notika pagājušajā gadā, es šeit domāju, piemēram, par gāzes krīzi. Atomenerģija ir enerģija Eiropā, kura izraisa ļoti maz ogakļa izmešu, un vienu trešdaļu nodrošina tieši atomenerģija un tādēļ tā ir ļoti svarīga. Kiroš Kelly. Paldies. Tagad Kelly kungs, lūdzu. Paldies. Es eh, klausījos debatēs, un man pārsteidz vairāk momenti. Katrā ziņā debatas bija ļoti auglīgas un interesantas. Vispirms, vairāk deputāti jautāja, no kurienes nāks finansējums, un otrais, kā tiks koordinēta zinātniskās pētniecības uh, ieguldījumi. Eiropas Savienībai ir jāapkopo visi tās spēki un ekspertiem gan no padomas, komisijas un parlamenta ir jāizveido darba grupa, kurā tikt iesaistītas visas atbildīgās puses, arī valsts privātais finansējums. Mums ir jārunā par eh, pētniecību, par eh, demonstrējumiem projektiem un par finansējumu. Mums ir jārunā par lietišķu pielietojumu. Pretējā gadījumā ik viens profesors pasaulē vai vismaz Eiropas Savienībā mēģinās kaut ko pētīt un koordinācijas tam nebūs. Paldies, Kelī kungs! Vai ir eh, dzirdams tulkojums? Viss ir kārtībā? Jā, man ienāca ziņas, ka kaut kur nav tulkojums. Baltsko kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētājs kundze. Padomas pārstāvis un komisijas pārstāvis ļoti labi un skaisti runāja par tehnoloģijām ar minimāliem CO2 izmešiem, bet mēs nezinām, kā to lai finansē. Dalība valstīs ir pieejami resursi un bijušās sociālismu valstis ir pārsniegušas Kyoto mērķus. Šīs valstis, šīm valstīm ir tiesības CO2 kvotas pārdot. 11 dalību valstis, vecās dalību valsts vēlas to aizliegt. Ungārijas gadījumā runa ir par vairākiem simtiem miljonu forintu. Šeit ir izvirzīts mērķis noteiktas summas izmantot jaunajām tehnoloģijām, bet mums ir tāds iespējas, ka jaunās dalība valstis ir kā otrās šķiras valstis. Paldies, Basesku kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Viens no nozīmīgākiem Eiropas Savienības mērķiem ir zema oglekļa izmešu tehnoloģiju izmantošana. Uh, Bet Rumānijas gadījumā mēs esam apņēmušies pat, 20, pat 24% samazināt izmešus. Mūs var salīdzināt, mēs esam otrajā vietā pēc Vācijas ziemeļu daļas vēja potenciāla izmantošanā, un mēs šobrīd attīstām vislielāko vēja parku ar 2400 vēja ģeneratoriem. Un viss projekts kopumā 2011. gadā tiks īstenots Konstancā un Kantī. Tas ir ļoti nozīmīgs projekts uh, Rumānijai, kas ļaus samazināt enerģijas importu. Paldies! Tagad lūdzu Grazie, signora Presidente. E Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka par diviem punktiem mēs visi esam vienās domās, vismaz pēc tā, ko es šeit dzirdēju. Proti, svarīga ir efektivitāte, taupīšana un atjaunojamās enerģijas. Bet ar to vien nepietiek. Mums ir nepieciešama konkrēta arī atbildes uz diviem jautājumiem. Atomenerģija, ja no šī vārda vien baidās Nemaz jau it kā nedrīkst par to runāt, bet mums ir jāveic pētniecība, mums ir arī jāmēģina uzņemties atbildība atomenerģijas pētniecība. Otrais jautājums par finansējumu. Šit vienmēr ir bailes vispār pieminēt uh, valsts un privāto sektoru partnerību. Un bailes ir no korupcijas. Un, ja privātie piedalīsies, tad tas nevarēs darboties. Bet no tā taču nevarēs izvairīties, cienījamie kolēģi, ar finansēm, kas mums pat labi ir pieejamas. Un turklāt vēl Tā ir ļoti tāda nopietna lieta. Tur arī privātajam sektoram ir jāiesaistās, jo valsts sektoram ir jāmācās, kā īstenot efektīvu un ilgspējīgu politiku. Paldies! Sekeles kungs jau runāja, bet viņš gribētu vēl kaut ko piebilst, bet lūdzu runājiet īsi. Es gribētu pavisam īsi runāt. Mēs jau esam veikuši diskusijas, kas ir pamatotas gan no politikas puses, gan par jauniem tehnoloģiem, bet mums jāatdod tad kopīgu jautājumu, kā padome un, uh, un komisija varētu rīkoties, kā viņi varētu atbildēt. Mēs ļoti ilgi par set plānu diskutējām. Kādi ir instrumenti, kā to iztenot, kāds ir laika grafiks, uh, kāda procedūra un kādas iespējas uh, pastāv dalību valstī. Paldies! Turpina priekšsēdētājs kundze. Turmes kungs lūdzu, bet ļoti īsi. Es nerunāšu par ideoloģijas jautājumiem, jo es domāju, ka mēs varēsim par to ilgi vēl runāt. Un es domāju, ka ideologi drīzāk sēž tajā pusē, kurš tagad rādu. Tie ir konkrēti instrumenti, kas būs nākamajās uh, nedēļās uh, svarīgi. Uh, paliek vēl nauda. Uh, kas eh, paliek vēl uh, fondos, bet šo na naudu varētu izmantot riska fondos, un eh, komisija bloķē ģenerāla direktorāts pētniecība, jo komisija negrib dot naudu enerģijas jautājumiem un labprāt negrib to izdot enerģijai, bet, lībā, bet labāk grib par ICT un citiem jomām. Komisija varētu atbildēt šādiem. Otra lieta acīm redzot, paliek vismaz 15% no naudas, no atvesaļošanās pakotnes, un mums kā parlamentam mēs esam panākuši, ka šo naudu varētu izdot par enerģijas efektivitāti, tīpaši par inteliģentiem pilsētām. Varbūt jūs arī par to varētu kaut ko pateikt. Paldies Turmas kungam. Matulas kungs ir pēdējais runātājs un pēc tam vārds padomēji. Faptul, ka avem astăzi o Paldies, prieksēdētājs kundze! Šodien Eiropas parlamentā mēs debatējam par investīcijām zem oglekļa emisiju tehnoloģiju attīstībā. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība vēlas kļūt par vadošo pasaulē šo tehnoloģiju attīstībā, proti samazināt oglekļa emisijas ir ļoti būtisks veselīgas vidas nodrošināšanas priekšnoteikums. Mēs vēlamies atbalstīt arī zinātnu un pētniecību, tāpēc mums ir nepieciešams rast risinājums ilgtspējīgām energosistēmām Eiropā. Mums ir nepieciešams adekvāti piemērot finansējumu mūsu vēlmēm. Tad mums izdosies palielināt Eiropas konkurētspēju pasaulē. Ir svarīgi uzsvērt, to potenciālu, kas Eiropas Savienībā ir zaļo energo resursu attīstībā reģionos. Es nāku no reģiona Rumānijā, kurā ir ļoti labs potenciāls dziļūdens siltumenerģijas izmantošanā, taču vajadzētu lielāku atbalstu sniegt reģionārajām varas iestātēm, lai tās veicinātu arī privāto partnerību. Priekšsēdētāji, paldies Matūlas kungam. Tagad dodu vārdu eh, Marinu Uribas kungam. Lūd. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs Visu esam pierakstījuši un piefiksējuši, ko jūs šodien teicāt. Pierakstījām arī visu, kas jums rada bažas. Un mēs izveidosim tādu labu bāzi, lai ņemtu vērā jūsu viedokļus un centīsimies arī pēc iespējas ātrāk nākt klajā ar iniciatīvām, kas būs saistīts tieši ar jauniem enerģijas ražošanas veidiem, lai mēs varētu kāpināt energoefektivitāti. Protams, ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas un pētījumiem ir, pētījumos ir jāiekļauj uzkrātā pieredze par klimata izmaiņām. Protams, ir jāveido arī darba vietas un ir jau veikti pētījumi, ko ir veikusi komisija. Uh, un tie liecina par to, ka jaunās tehnoloģijas ilgtermiņā tomēr ļaus radīt daudz vairāk darba vietu. Ir vairāk svarīgi jautājumi, proti kā izveidot tādu kopīgu darbības veidu vai praksi kopienas līmenī, un mums būs vajadzīgi gan um, Eiropas līdzekļi, gan arī dalību valstu ieguldījums. Un padomēji, padomi izprot jūsu raizes. Mēs nevaram apņemties atvēlēt līdzekļus tagad, jo tas, tā, tas ir komisijas uzdevums nākt klajā ar iniciatīvu un kopā ar parlamentu vienoties par pasākumiem un finansējumu, bet mēs varam um, uztvērt to kā mūsu prioritātu un atkal, un atkal pie tā atgriezties un atgādināt par to ka ir nepieciešami un būs nepieciešami līdzekļi un ir eh, institūcijām būs jāvienojas. Mēs darīsim visu iespējamo, lai attiecīgās iniciatīvas Eiropas Savienības enerģijas plānā um, apgādātu ar pietiekamajiem finanšu līdzekļiem, turklāt jau tuvākajā laikā. Komisijai ir izstrādājusi šo Eiropas saimnības energo plānu, bet arī privātajām iniciatīvām būs ļoti liela nozīme. Tās būs noderīgas arī, lai varētu piesaistīt atsevišķu dalību valstu finansējumu. Paldies! Paldies, komisārs Potočņika kungs, lūdzu. Paldies! Vispirms vēlētos pateikties par auglīgajām diskusijām, kas mums bija. Es uzklausīju jūs teikto, ir vairāk momenti, kur palīdzēs mums turpmākajā darbā. Vispirms pavisam īsi pieminēšu vienu pētījumu. Pēc 17 pēc 70. gadu naftas krīzes mēs eh, redzējām, ka pieauga konkurētspējīgu risinājumu skaits eh, Eiropas Savienībā, bet tas bija īslaicīgs. Kad naftas eh, cenas atkal kritās, tās atkal pasliktināja situāciju jauno tehnoloģiju ieviešanā tirgu, un eh, mēs atkal nonācām ļoti bīstamā komforta ilūzijā, ka energoresursi ir neizsmeļami. Atcerēsimies, ka energoresursu investīcijas atmaksājas pēc samērā ilga laika, un patreiz naftas cenas aug ļoti strauji. Patreizējā situācija pēc tam, kad mums ir bijuši pietiekami zemes naftas cenas, Kāda šobrīd ir situācija? Mēs mēģinām rast energodrošumu, mēs mēģinām rast līdzsvaru dabā, un tomēr es uzskatu, ka proaktīva pieeja ir vienīgais risinājums. Tā nav vīzija, tas ir risinājums. Par to esam runājuši pirms pāris dienām pieņemtajā stratēģijā Eiropas Savienībai 2020. gadam. Alternatīvas zaļajām enerģijām nav, Mums ir nepieciešama tīrāka ražošana un nevis attīrīta industrija. Mums ir nepieciešama mērķi, mums ir nepieciešama motivā, motivācija, nepieciešama nauda un pareizā cilvēku apmācība. Ja mēs vēlamies runāt par resursu efektivitāti, tad tas ir galvenais, uz kā mēs esam likuši uzsvaru Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijā. Par šo plānu mēs strādāsim un diskutēsim vēl ilgi. Šobrīd visa finansējums, kas ir paredzēts, ir domāts jaunajām atjaunīgajām tehnoloģijām, taču darbs būs ilgstošs. Raugoties uz visiem priekšlikumiem, kā mēs esam izvērtējuši finansējumu nākotnes vajadzībām, tad mēs runājam par bio 19, saules enerģiju. 16 ir tā saucamie labās eh, un adekvātie energotīklu investīcijas, ir vesela virkne projektu, ir vesela virkne budžeta kategoriju, un visas tās saskaitot kopā sanāk skaitlis 75. Vēlētos tikai atkādināt, ka septiņi no šiem projektiem ir ātomelektroprojekti. Mēs šeit nerunājam par um, par ātro, par kodolenerģijas jauno projektu Francijā. Un tomēr komisija uzskata, ka lielākajai daļai investīciju ir jābūt atjaunīgajos energoresursos. Nākamais jautājums, protams, ir finansējuma rašana un ceļa karšu finansējuma. Galvenais finansējuma avots, kā jau teicu savā ievadrunā, uh, Galvenajam finansējumam ir jānāk no turienes, kur ir nauda, proti ražotāji to finansēs un dalību valstis. Protams, arī Eiropas Savienības budžetā ir paredzēti līdzekļi. Mēs runājam par Eiropas energoatveseļošanās programmu, par kvotu tirzniecības finansējumu. Un e, īpaši ir izveidots Eiropas Savienības investīcija bankas projekts, investīcija bankas postenis, kurš finansēs šīs investīcijas. Mums ir jāizskata dažādas iniciatīvas, kuras šobrīd ir uz mūsu galda, taču skaidrs ir viens. Struktūra valsts publiskajā finansējumā vairs nebūs tāda pati, procentuāli tā nebūs tāda pati, jo dažādās tehnoloģijās ir jāinvestē dažādi un viss ir jāizvērtē. Tomēr no sirds ticu, ka mūsu izvirzītie priekšlikumi ir ļoti nopietni īpaši runājot par nākamo finanšu plānu. Taču mums būs nedaudz jāpārvirza mūsu prioritātes un mazliet jāpiedomā pie tā, kurp investēt nākotnē. Nākamais moments, ko vēlētos pieminēt, ir sekojošais. Mēs sākam ar vienu iniciatīvu, visas iniciatīvas sāk darboties šogad, viena vienīga viedās pilsētas sāks nā darboties nākamgad. 2010. gads. Atcerēsimies, ka viss, par ko mēs šobrīd runājam, jau notiek Īpaši tas attiecās uz zinātnu un pētniecību. Zinātnes un pētniecības projekts ilgspējīgos energoresursos ir darbojies jau vairākus gadus. Un visbeidzot, noslēgumā vēlētos runāt par to, ka ar šo trešo plānu mēs esam uzsākuši kaut ko ļoti īpašu Eiropas Savienības līmenī. Ja jūs atcerēsieties, tad iepriekšējā sasaukuma laikā es iestājos par lielāku finansējumu atvēlēšanu zinātnei un pētniecībai. Ja mēs Eiropas Savienībā nepalielināsim finansējumu, tātad es runāju tiešām Eiropas līmenī, un ja mēs mūsu ieguldījumu nedublēsim, tad mums nekas nesanāks. Taču ne tikai no Eiropas Savienības budžeta mums ir jāatver līdzekļi, mums ir jāsaliek kopīgā katlā viss finansējuma iespējas un e, zinātne. Ir jābūt finansējumam arī no citām aktivitātēm. Un tomēr nenovērtēsim pārāk zemu, ko mēs vēlamies panākt. Mēs runājam par valsts, valsts privāto partnerību, kas būs ļoti nepieciešama šajos projektos un eh, nākotnē vēlētos redzēt arī tādu finanšu regulu, kura ļautu palielināt risku šajos projektos. Jo, ja mēs vēlamies tikt galā ar šiem jautājumiem un rast risinājums, tad riska elasticitāte būs jāpalielina. Līdz ar to viens no lielākajiem projektiem Eiropā šobrīd ir šis set plāns. Mēs runājam par Eiropas energo pētījumu vadlīnijām. Mēs esam sadarbojušies ar vadošajiem zinātnes un pētniecības institūtiem, kur šobrīd jau strādā pie šiem būtiskajiem projektiem. Tātad, ko es vēlētos teikt, kāds būtu summējums, kopsavilkums? Mums ir jābūt politiskajai gribai, jo programma jau darbojās. Paldies!